Mēs turpinām balsošanu un e, balsosim pār Gresles ziņojumu. Un tagad e, par šo ziņojumu ir tikai viens personāla balsojums. Sākam balsot. Un es e, gribu uh, Pirms tā dot vārdu komitejas priekšsēdētājām. Priekšsēdētāji, kungs, dārgie kolēģi un kolēģis. Priekšsēdētāji, kungs, dārgie kolēģi un kolēģis. Esmu komitejas priekšsēdētājs un vairāki kolēģi. It's going. It's on. Mr. President. Priekšsēdētāji, kungs deputāti vērsa manu uzmanību uz to, ka viņi ir saņēmuši rakstveidu informāciju. Olaf ģenerāldirektors ir rakstījis par šo lēmumu. Šī informācija nav nodota budžeta kontrolas komitejas priekšsēdētājiem, un tas nav pieļaujami, tā izturs pret Eiropas parlamentu oficiālu institūciju, un tādēļ vēlos aicināt izskatīt šo jautājumu. <coughs> Paldies par eh, informāciju. Es eh, šādā izpratnē arī eh, rīkošies tagad balsojums par šo ziņojumu, personāla balsojums. Sākam balsot! Die Abstimmung. Die Abstimmung. Beidzam balsot. Ziņojums. Ziņojums nav pieņemts ar a, tam nepieciešamo vairākumu. Ja, ja, kopējā nostāja, padoms, uh, kopējā nostāja uh, līdz ar to ir uh, pieņemta nemainītajā tā redakcijā. Līdz ar to nākošais darba kārtības punkts, tas ir Gigolda ziņojums. Pirmais punkts komiteja. Jābalso divās daļās. Grozījums numur viens, pirmā daļa, kas par? pret, atturas, kas atturas. Nē, tikai otrā daļa ir personāla balsojums. Pirmā daļa, tātad pirmā daļa, kas par, kas pret, kas atturas, pieņemts. Otrā daļa, personāla balsojums, sākam balsot. Die Abstimmung ist. Beidzam balsot. Noraidīts. Nākošais. Otrais grozījums. 2CB, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Nākošais ir 14. artikls, 1. paragrāfs, apakšpunkts, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Nākošais ir komitejas teksts, personāla balsojums. Sākam balsot. Tātad balsojums ir atvērts. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums numur 2CB, kas par? Kas pret? Kas atturas pieņemts? Grozījums numur 3, kas par? Pret atturas pieņemts. Nākošais ir grozījums par šādā redakcijā mainīto komisijas priekšlikumu, kas par? Pret atturas pieņemts. Dod vārdu referentam. Cienējamie kolēģi, priekšsēdētāji, vēlējos eh, piedāvāt galīgo balsojumu un atdot, atgriezt jautājumu atpakaļ komitejai un sākt sarunas ar padomi, tikko eh, padomi būs veikusi sava darba daļu. Paldies! Paldies! Eh, balsojam par šo priekšlikumu. Kas par? Kas pret? atturas pieņemts. Līdz ar to šādi arī rīkosimies. Nākošais ir Brotis kunga ziņojums. Grozījums numur 22 līdz 25 un 27 tiek balsots blokā. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Grozījums numur 21, personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums numur 26. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums numur 28. Tāpat personāla balsojums. Sākam balsot. Mm. Beidzam balsot. Norādīts. Nākošais ir groz, uh, balsojums par šādā veidā mainīto komisijas priekšlikumu personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Es dodu vārdu referentam, lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, es arī e, tāpat, kā jau tika teikts, sakarā ar reglamentu 57. pantu noslēdzošais balsojums par uh, normatīvo rezolūciju atlikt un uh, lai uh, tiktu atļauts uh, sākt sarunas ar padomu. Kas par šo priekšlikumu? Kas pret? kas atturas. To ir jāpārbauda. Sākam balsot. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Pieņemt. Līdz ar to rīkosimies kā piedāvāts. Nākošais ir uh, eh, Barņo ziņojums. 49. Uh, eh, grozījums, kas pret, kas attur, pieņemts. Līdz ar to bloks numur divi atkrīt, līdz ar to šādā veidā mainītais komisijas priekšlikums personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais ir balsojums uh, par uh, normatīvo priekšlikumu. Sākam balsot. Normatīvo rezolūciju. Beidzam balsot. Pieņemts. Sirsnīgs veids referendu. Nākošais ir podimatas ziņojums finanšu darījumu nodokļu joma. Balsojums blokā no 1 līdz 32, 35, 38, 41 līdz 54 grozījumi, kas par? Kas pret? atturas pieņemts. Grozījums numur 33, kas par, pret, kas atturas pieņemts. Grozījums numur 34, kas par, kas pret, kas atturas pieņemts. Grozījums numur 39,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 atturas pieņemts. Otrā daļa, kas par, pret, atturas pieņemts. Grozījums numur uh, 58 personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Nākošais ir grozījums numur 56 un 57, kas par? Pret. Atturas norādīts. Balsojam par komitejas priekšlikumu, kas par? Pret. Atturas pieņemts. Līdz ar to mēs balsojam par šādā veidā mainīto komisijas priekšlikumu, kas par pret, kas atturas, pieņemts. Normatīvā rezolūcija personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot ar plašu vairākumu pieņemts un sirsnīgi sveicu ar referenti. Nākošais ir balts kunga ziņojums un dodu vārdu referentam. Sirsnīgs paldies, priekšstādātā kungs, dāmas un kungi, kolēģi. Es gribu izmantot iespēju un paust neizpratni, ka par šo nozīmīgo tēmu par eiro ieviešanu Latvijā nav paredzēts diskusijas šajā plenāra sēdē šoned, šo plenāra sēžu laikā. Es domāju, ka Skaidrs balsojums komitejā nenozīmē to, ka tik ļoti nozīmīga tēma vienkārši uh, netiek skatīta, un es esmu sašuts, ka priekšsādātāja konference mūsu politiskās grupas priekšlikumu ir noraidījusi par diskusijām uh, plenārsēdē. Uh, pamatojums uh, ir. Uh, um, tāds, un es domāju, ka noteikti šodien tiek skatīti nenozīmīgāki jautājumi par šo. Tādēļ eh, ļoti žēl, ka eh, eiro ieviešana Latvijā nav vēl plašāk šeit un nozīmīgāk eh, skatīta, vērtēta, un es domāju, ka iestāšanās eirozonā ir ļoti atzinīgi jāvērtē, un it īpaši arī centieni, kāda ir Latvijā par tiem būtu, uh, tiem būtu jāvēlta lielāka uzmanība. Un es gribu uh, pats teikt, ka esmu ļoti iepriecināts, ka Latvija cerams uh, pievienosies Eirozonai 2014. gada 1. janvārī, bet man liekas, ka tas bija jāpasaka. Un sirsnīgs paldies jums! Danke. Ja. Paldies kolēģim Balcam. Sākam balsot. Grozījums numur viens - personāla balsojums. Sākam balsojumu. Beidzam balsot. Noraidīts grozījums numur divi. Tāpat personāla balsojums. Sākam balsojumu. Beidzam balsot. Noraidīts. Līdz ar to balsojam par normatīvo rezolūciju, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Ar plašu vairākumu pieņemts. Sirsnīgi sveicu Latviju! Nākošais darba kārtības punkts - balsojums par ceļu satiksmes drošību. Grozījums numur 4, kas par pret atturas noraidīts. Ja jūs gribat pārbaudīt, lūdzu pārbaudam. Beidzam balsot. Pieņemts. Tad es tiešām ļoti lūdzu pietiekami skaidri pacelt rokas balsojumos. Grozījums numur viens - personāla balsojums. Sākam balsot. Apstimung. Beidzam balsot. Norādīts. Grozījums numur divi, kas par? Pret, kas pret? Kas atturas? Pieņemts. 16. paragrāfs, kas par? Kas pret? Kas atturas? Pieņemts. Grozījums numur 3, kas par? pret atturas noraidīts. Līdz ar to balsojums par uh, tekstu kopumā, kas par pret kas atturas pieņemts. Līdz ar to mēs balsosim kā nākošo ziņojumu par Tavāreša kunga ziņojumu grozījums numur viens. Tas ir alternatīvais rezolūcijas priekšlikums. Kas par šo priekšlikumu? Kas pret? Kas atturas? Noraidīts. Nākošais grozījums numur 2 līdz 6 grozījumi. Kas par? pret. Lūdzu, pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais uh, 69. divās daļās, orģināla tekstā pirmā daļa, kas par? pret atturas pieņemts. Otrā daļa, kas par pret atturas pieņemts. Ar tādu pašu vairākumu, ja vēlaties pārbaudīt, tad pārbaudīsim. Sākam a, balsot. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Pieņemts. 70. personāla balsojums. Sākam balsot. Geschlossen. Beidzam balsot. Pieņemts. 73. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozējums numur 77, tāpat personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 78. personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 79. personīgais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 80. divās daļās par pirmo daļu pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 81. personīgais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 85. personīgais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un līdz ar to par tekstu kopumā šādi grozīto. Kas ir par tekstu? Pret. Atturas. Pieņemts. Ja jūs vēlties, varam pārbaudīt. Kontrolbalsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Paldies. balsojums kopīgais rezolūcija projekts par plūdiem Eiropā. Vairāku politisko grupu kopīgi iesniegtais teksts balsojam par to par, pret, atturas pieņemts. Mekārties ziņojums par ES banka sektora struktūras reformu Ceturtais punkts - personīgais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais divās daļās. Pirmā daļa. Pret, uh, otrā daļā. Uh, otrā daļa par. Pret atturas pieņemts. Devītais. Divās daļās. Pirmā daļa personīgais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Arī personīgais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais. Ievilkumi 2 līdz 6. Orģinālais teksts. Personīgais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais, septītais ievilkums, personīgais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas atturas pieņemts. 13. divās daļās personīgais balsojums. Pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Arī pieņemts 14. oriģinālajā tekstā. Arī divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa personīgais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 16. par, pret, atturas pieņemts. Pēc 16. punkta pirmais grozījums - personīgais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 30. divās daļās. Pirmā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemta. Otrā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemta. Otrais grozījums. Personīgais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. E apsvērums divās daļās. Personīgais balsojums. Pirmā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Arī pieņemta. Jē apsvērums. Pirmā daļa par pret atturas pieņemta. Otrā daļa personāla balsojumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemta. L apsvērums personīgais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. M eh, apsvērums pār, celiet rūdz rokas, pret, atturas pieņemta. T apsvērums divās daļās balsojums. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemt. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemt. AF apsvērums personīgais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemta. AJ apsvērums divās daļās. Pirmā daļa par lūdzu celiet rokas pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas pieņemta. Rod Bērentes kundze vēlas izteikties. AK apsvērums, personīgais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts rezolūcija, e, personīgais balsojums, rezolūcija kopumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemt. Sirsnīgi sveicam. Un tagad uh, Vona ziņojums par es finansiālo interešu aizsardzību. Piektais punkts divās daļās. Pirmā daļa personīgais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa ceļot rokas pār. Pret. Āturs pieņemts. 16. grozījums pār pret atturas noraidīts. Devītais punkts. Orģinālais teksts divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa personīgais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. punkts Personīgais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. Oriģināla tekstā divas daļas. Pirmā daļa par pret atturas pieņemt. Otrā daļa personīgais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. punkts. Oriģināla teksts divās daļās. Pirmā daļa. Par. Pret atturas, pieņemts. Otrā daļa personīgais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 18. punkts, 17. grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. 18. grozījums par. Pret. Atturas noraidīts. 19. pār, pret, atturas, noraidīts. 20. punkts, divās daļās. Pirmā daļa personīgais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 25. punkts. Personīgais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 26. personīgais balsojums par. E, nē, sākam balsot, saka priekšsēdz. Beidzam balsot. Pieņemts. 34. Eh, punkts divās daļās. Par pirmo daļu celiet rokas, lūdzu. Pret. Atturas pieņemts. Otrā daļa personīgais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 60. punkts arī divās daļās Pirmā daļa personāla balsojumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Piektais grozījums par, pret, atturas, pieņemts noraidīts. Otrais grozījums par. Tātad piekto grozījumu pārbaudam balsojumu par piekto grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Jums bija taisnība. Paldies par atbalstu. Otrais grozījums par pret atturas pārbaudam. Otrais grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. Sestais grozījums par. Pret. Atturas noraidīts. Ja jūs gribat, pārbaudam. Tiešām ļoti grūti, jo tikai kā 20% deputāti ceļ rokas. Beidzam balsot. Noraidīts. Septītais grozījums. Par. Pret. Atturas. Pārbaudam. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais D grozījums. Personīgais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Uh, noraidīts. 9D grozījums par, pret, pieņemts. Desmitais. Tas pats vairākums kā iepriekš, bet lūdzu pārbaudam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 332 pret 332. Desmitais grozījums. Kas ir par? pret, atturas, pieņemts. 11. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Ja jūs gribat, pārbaudam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 71. punkts. Personīgais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pēc 20. grozījuma personīgais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. 12. grozījums pār celiet lūdzu rokas. Pret. Mm, šķiet, ka pieņēmts, bet eh, labāk pārbaudam. Sākam balsot. Pārbaudas kontrolbalsojums. Beidzam balsot. Noraidīts. 13 D grozījums personīgais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 14D grozījums par pret, atturas, pārbaudam. Beidzam balsot. Noraidīts. 15. grozījums, 15. par, pret, atturas, noraidīts, pārbaudam, pārbaudam. Vienmēr tas pats. Ļoti lūdzu jūs celiet rokas, jo politiskās grupas it kā saka, ir viens rezultāts, bet tomēr tad ir cits. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais grozījums par pret pieņemts. 89. punkts oriģinālā tekstā personības balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Teksts kopumā par pret atturas pieņemts. Sirsnīgi sveicam Češkovas ziņojums, pirmais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Otrais atkrīt. Jūs gribiet pārbaudīt labu, pirmais grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Viss pārējais atkrīt. Līdz ar to esam balsošanu beiguši un turpināsim ar balsošanas paskaidrojumiem. Labēs gribu!